Sylvia, come and take your place. Le dernier, c'est quoi Koch. Koch.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 geeft u de commissie nog eens een zetje dat dit punt van de intermodaliteit nu snel behandeld kan worden in de transportcommissie. Dank u zeer. Thank you. I have two more speakers, so I might as well go all the way through and, and go through them. First is Mrs. Tickow, then Mrs. Foster. Mrs. Tickow. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc președinției poloneze. Uh,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 Oda.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 Un esmu pilnībā pārliecināta, ka mums vajadzētu uh, izmantot šo iespēju, šo uzdevumu un viesi, kuri mm, nāks pie mums, uh, viņi uh, atgrieztos vēl daudz reizes, bet vēlos arī atgādināt, ka tikai. Tad, tad, tad būs Olimpiskās spēles Londonā Eh, pēc dažām nedēļām tas būs milzīgs sporta notikums, kas būs ārkārtīgi svarīgs apvienotajai karalistei. Un ne tikai apvienotajai karalistei, arī mums visiem tas būs svarīgs. Es domāju, ka tā mums visiem būs liela eh, iespēja saistībā ar reklāmu. Eh, būs arī jauni notikumi nākotnē. Polija gatavojās pasaules čempionātam volejbolā. Un es arī tātad vēlu veiksmi Polijas komandai rokas bumbas čempionātā. Tas ir viss no manas puses. Vēlos vēlreiz jums pateikties par šo konstruktīvo sadarbību. Un es ceru, ka turisms gūs jūsu atbalstu un mēs būsim iesaistīti E, citu projektu e, īstenošanā turismu jomā, un es vēlos, e, vēlu visu to labāko Dāņu un, Dānijas un Kipras prezidentūrām, kuras arī būs aktīvi šajā jomā. Paldies! Ministrs Sobijā, jā. Paldies, ministrs kundzei. Es gribētu pateikties par jūsu stāstījumu, kā arī par atbildēm, ko sniedzāt uz deputātu uh, izvirzītiem jautājumiem un novēlu jums visu to labāko jūs darbā kā Polijas turisma ministrē. Vēlreiz paldies, ka ieradāties pie mums.